ko nosūtu juridiskai komisijai. MD eh, grupa eh, ir iesniegusi pieteikumu protokola apstiprināšanai, un ja nebūs pretrunu, tad iebildumu, tad tas tā arī paliek spēkās. Kompetentā komisija iesniegusi labojumu. Labojumu eh,